Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, pēc eh, šī ļoti interesantā video man ir ārkārtīgi liels gods un prieks sveikt jūs šeit Eiropas parlamentā prezidenta Tajānī vārdā. Viņš vēlāk mūsu uzrunās. Es esmu ļoti lepna, ka varu atklāt šo pirmo okeānu konferenci šeit, plenārsēžu zālē, pateicoties Eiropas parlamenta un Eiropas komisijas uzaicinājumam. Tūkojums tiks nodrošināts 23 eh, valodās. Ja jūs vēlaties klausīties konferences citā valodā, varat mierīgi to darīt. Un tāpat man arī aicināja paziņot, ka šeit eh, prez, pie prezidija galda mums tiek nodrošināts cimuma līdzsvars. Tas bija tāds vēl viens paziņojums. Šo konferenciju organizē priekšēdētājs Tajānī kopā ar attiecīgajām komitejām - vidas aizsardzības komiteja, zivsaimniecības komiteja, eh, rūpniecības un pētniecības komiteja, un tas notiek sadarbībā ar Eiropas komisiju, jo īpaši uh, um, Mare ģenerāldirektorātu un pētniecības ģenerāldirektorātu. Tieši tāpēc es, es esmu ļoti priecīga šeit redzēt gan uh, Vēlo, gan arī Moēdašu kungu šeit atklāšanas ceremonijā. Tāpat arī priecājos, ka mums panelī ir pārstāvēta jaunā paudze. Viņi uh, ir divi mūsu vidū, un zālē uh, jaunieši ir ļoti daudz. Es uh, Gribu arī sirsnīgi sveikt mūsu vidū skolēnus un skolotājus no Eiropas skolām. Lūdzu, paceliet rokas, kas ir ieradušies no Briseles Eiropas skolām. Sveicām mūsu vidū jauno paudzi! Really Tas parādā, ka okeāna un klimats jaunai paudzei interesē. Domāju, ka par to varam tikai priecāties. Dāmas un kungi, jūrniecības politikā ir ļoti daudz aspektu. Ir neiespējami runāt par visiem šiem aspektiem tikai vienā pasākumā, pusdienas laikā, bet esam darījuši visu, kas bija mūsu spēkos. Mēs redzam, ka jau atklāšanas ceremonijā mums ir pārstāvēta gan pētniecība, gan ekonomika, gan arī pilsoņi. Organizējam arī trīs paneļus, pirmkārtām globālā okeāna pārvaldība nākotnē, uh, Es pat negribēju šeit izcelt konkrētus runātājus, taču tomēr man ir īpaši jāsveic bijušais Marija Damanakī, kas ir bijusi komisāre jūrniecības jautājumos. Lūk, viņa tur sēž šālē. Sirsnīgi sveicam Mariju. Šī dāma bija atbildīga par kopējās zivsaimniecības politikas reformu. Mums Eiropā tas bija ļoti svarīgi. Uh, Otrajā panelī mēs runāsim par to, kā nodrošināt eh, tīras jūras un okeānus. Runāsim par uh, jūru piesārņojumu un par klimata pārmaiņām. Un pēdējā panelī mēs runāsim par nākotni, kā izveidot ilgspējīgu zilo ekonomiku. Un šeit būs runātāji ne tikai no tradicionālajiem jūras sektoriem, bet eh, būs arī pārstāvētas jaunās jomas, proti enerģētikas ražošana, aļģu ražošana un eh, šī, šos paneļus vadīs eh, attiecīgo komiteju vicepriekšādātāji. Tāpat arī izteiksies eh, deputāti, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem. Jā, kolēģi, diemžēl mums nebūs laika starp brīdim, taču, ja jūs varat atrast kādu brīdiņu, tad lūdzu iepazīstieties ar izstādēm, kas ir pieejamas šeit plenārsēžu zāles priekšā un arī sānos. Jūs varēsiet iepazīties ar tādiem projektiem kā Kopernikus, kur ir arī ļoti spēcīga jūras dimensija, un tāpat arī uh, Marīna, kur ir runāts par uh, okeānu zināšanām. Tāpat arī es šodien piedalījos okeānu dialogā, kur mums bija diskusijas ar jauniem profesionāļiem, kas pārstāv šos uh, um, projektus Marina un e-responsible. Un uh, galvenais, ko mēs dzirdējām, bija, ka par okeāniem ir jārunā uz ielas. Bet es domāju, ka kaut arī nesam uz ielas, bet plenārsēžu zālē tas jau ir pirmais solis. Uh, pēdējos gados mēs esam piedzīvojuši pārmaiņas attiecībā uz jūrām, okeānu un jūras uh, tagad ir kļuvusi par prioritāti, un tas ir noticis ne tikai plasmasas piesārņojuma dēļ. Mēs esam organizējuši lielas eh, eh, konferences, eh, piemēram, Balī un Norvēģijā, tāpat arī ir bijušas dažādas iniciatīvas, piemēram, pludmaļu attīrīšana, gribu šeit pieminēt īpaši Surfrider. Un, protams, ka okeāni visiem ir kļuvuši par prioritāti. Es domāju, ka būtu labi, ja Eiropas parlamentā tiktu izveidota komiteja Mare, kur varētu runāt par visiem jūrniecības aspektiem un konferences, tādas kā šī, ir solis pareizajā virzienā. Tāpat arī es eh, gribu šeit pieminēt eh, jūru, eh, iekšēju ūdens ceļu un piekrastes starba grupu. Tā tika izveidota 2014. gadā, kur mēs runājam par jūrniecības jautājumiem, kas attiecas uz rūpniecību, zinātniekiem, mm, pilsonisko sabiedrību un NVO. Tātad tādā pašā formātā kā šodien. Uh, Dāmas un kungi, kāpēc jūras un okeāna politika mums ir tik svarīgi? Jā, protams, mēs dzīvojam zilā planētā, 70% no mm, planētas virsmas ir ūdens. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka okeāna mums palīdz radot, radīt skābekli, un okeāni ir ārkārtīgi būtiski nākamajām paudzēm mūsu kļūst arvien vairāk, un uh, jaunajiem iedzīvotājiem būs vajadzīgs šīs zilās tehnoloģijas, tāpat arī būs vajadzīgs jūras transports. 90% no transporta nodrošina kuģi, bet okeāni ir apdraudēti. Mums ir vajadzīgi veselīgi okeāni, lai cilvēks varētu izdzīvot. Mums, Eiropiešiem, tas, protams, ir būtiski. Eiropā ir jūras kontinents. Mūsu jūras piekraste ir septiņas reizes garāka par ASV piekrasti, un tikai piecām dalībvalstīm nav jūras krasta. Eiropas Savienība ir vadošā daudzos uh, sektoros, piemēram, uh, vēja enerģija, jūras transports un tā tālāk. Tāpat arī mēs esam vadošie jūrniecības pētniecībā. Šeit es gribu sveikt profesoru Hercigu, kas vēlāk mūs uzrunās. Uh, bet mums ir vajadzīga ne tikai pētniecība. Mēs zinām vairāk par mēnesi nekā par jūras zīlēm. Tas noteikti būtu jāmaina. Mums ir jābūt uh, tuvākiem dažādiem pētniecības rīkiem, tādiem kā emodnet. Un, protams, ka zinātnē ir jākļūst tuvākai cilvēkiem. Mums ir jākļūst zinošākiem par okeāna jautājumiem. Eiropas parlaments ir aicinājis gatavot pilotprojektu par zināšanām par jūru, un DJ Mārei pavisam nesen izziņoja par šo iniciatīvu. Tāpat arī ir jāatzīmē, ka UNESCO gatavo okeānu zināšanu konferenci. Vladimirs Ivoļīvins mums vēlāk par to vairāk pastāstīs. Kolēģi, Eiropas jūrniecības politikā ir dziļas tradīcijas. Eiropas parlamentā un komisijā mēs esam runājuši par kopējo zivsaimniecības politiku, par jūrniecības politiku, par zilo ekonomiku, par jūrniecības īpašo plānošanu, par pārvaldību, ir gatavots arī mm, buklets, un pavisam nesen mēs pieņēmām arī direktīvas par ostu uh, uzņemšanas ierīcēm un arī par uh, vienreizēs lietošanas plasmasu. Tas viss tiek darīts ciešā sadarbībā starp visām trīs institūcijām uh, - parlamentu, komisiju un padomi. Padomi šeit man sēž blakus. Un komisija, protams, arī ir paveikusi daudz ko, lai nodrošinātu, ka uh, jūras jautājumi kļūtu par mūsu prioritāti, un parlaments uh, to vienmēr ir atbalstījis. Un tagad, protams, ir jānodrošina ar īstenošanu dalībvalstīs. Tas viss izklausās vienkārši, bet būtu nav vienkārši, mēs to ļoti labi apzināmies. Un mums ir vajadzīgs, lai jaunieši izvēlētos zilas karjeras, lai strādātu pie šiem jautājumiem. Un jo īpaši šeit es gribu atzīmēt Mladīvu Aisenu un eh, iniciatīvu par plasmasas maisiņiem Balī. Tāpat arī ir mm, klimata manifestācijas, ir vairāk cilvēku šeit klāt, kas ir iesaistīti šajās iniciatīvās, un bieži vien ir arī šādi jauni inovatori, kā Marčel Ganča, kura ir sagatavojusi uh, projektu par eh, skrīningu. Uh, Un, protams, ka mums ir jādomā arī par pētniecību un novatoriskumu, kas Eiropā ir ļoti būtiski. Tas mums ir vajadzīgs, lai veidotu ilgtspējīgu zilo ekonomiku. Es esmu pārliecināta, ka mums ir vajadzīgs no izmešiem brīvs okeāns, un par to īpaši būs jādomā apvāršņa pamatprogrammā. Kolēģi! Pavisam drīz būs Eiropas vēlēšanas, un esam norganizējuši šo pasākumu par zilās planētas nākotni. Okeāniem nav vēlētāju, viņiem nav vēlēšanu apgabalu, bet okeāni mums ir ļoti svarīgi. Daudzi, protams, saprota, cik okeāni ir svarīgi, un tie noteikti mums piekritīs. Mēs organizējām okeānu konferenciju 2017. gadā Maltā, un uh, Karminu Vela bija atbildīgs par šo konferenciju. Dod viņam tagad vārdu. Paldies! Godājumi Eiropas parlamenta deputāti, kolēģi, Gezīne, eh, komisāra kungi, Karlos, bijusi komisāre Marija, valsts sekretāri, dāmas un kungi. Pirmkārtām liels paldies, ka eh, esat mūsu vidū šodien, kad mēs runājam par zilās planētas nākotni. Tāpat kā daudz eiropieši, es eh, uzaugu pie jūras, un viena no manām mīļākajām bērnības atmiņām ir eh, vasaras pie jūras. Tās ir ļoti skaistas atmiņas, eh, tīras atmiņas. Un jo mm, vairāk eh, laika paiet, jo šīs atmiņas man kļūst dārgākas. Diemžēl to pašu nevar teikt par okeāniem. Katru dienu es redzu, kāds spiediens tiek izdarīts uz vietējām ekosistēmām un resursiem. Esmu uzklausījis zvejniekus, kas ir mani draugi, un viņi sūdzas, ka uh, zīvju kļūst arvien mazāk. Es arī esmu novērojis, kā klimata pārmaiņas gadu garumā pārāk liela eksploatācija un pārāk liela nozveja ir radījuši savas sekas. Tas viss mums ir liecies saprast, ka uh, zaļajam un zilajam ir jāiet roku rokā. Uh, Sāku strādāt vairāk nekā pirms pieciem gadiem, un esmu darījis daudz, lai šo ziņu nodotu tālāk. Mums ir jāizveido koalīcija veselīgām, drošām jūrām un okeāniem, un te nav runa, vai mēs runājam par savām mājām vai par ārvalstīm. Mums ir vajadzīgi aktīvi uzņēmēji, um, jaunieši, kuriem interesē sava nākotne, un kuri pēc kāda laika mantos šo zilo planētu no mums. Uh, Tieši tāpēc es priecājos redzēt tik pilnu zāli. Tas nozīmē, ka izpratne par to, cik svarīgi ir okeāni, kļūst arvien lielāka. Tas ir svarīgi mūsu ekonomikai, klimatam, bet jo svarīgāk tas ir mūsu pašu izdzīvošanai. Esmu lepns par to, ko Eiropas Savienība ir paveikusi pēdējos piecos gados. Pirmkārt, mūsu noteikumi, kas ierobežo vienreizēja lietojama plasmasas izmantošanu, un šie saistošie mērķi parad, padara Eiropu par globālo līderi šāda veida atkritumu apkarošanā. Otrām kārtām mēs esam nu, nozīmējuši 10% no mūsu jūras un piekrastes teritorijām kā īpaši aizsargājamas, un šeit ir noteikts arī termiņš 2020. gads. Tas ļauj panākt daudz labāku uh, vidas aizsardzības statusu mūsu okeāniem, Mums ir vajadzīga šāda um, stratēģiska jūras vidas direktīva. Treškārt, mūsu aicinājumi nodrošināt, lai zvejsaimniecība būtu ilgspējīgāka, ir sākuši dot rezultātus. Daudz, kur Eiropā tagad uh, zivsaimniecība ir daudz labākā stāvoklī nekā agrāk. Zivju uh, krājumi ir uh, gandrīz dubultojušies. Mēs varam šeit uh, salīdzināt šos skaitļus. 59 eh, pašlaik un uh, eh, 27, kad šī komisija sāka strādāt. Esam arī nodrošinājuši, ka jaunās nozares šajā uh, zilajā ekonomikā ir arvien izteiktākas. Okeānu enerģija šeit ir ļoti labs piemērs. Šeit tiek nodrošināts ļoti labs Eiropas finansējums pētniecībai un testēšanai. Šī nozare jau ir sākusi prekomerciālo fāzi. Uh, Daudzi um, zilie uzņēmumi varēs izmantot arī investīciju platformu, ko mēs uh, publiskosim vēlāk šī gada laikā. Esam investējuši vairāk nekā 500 miljonus eiro jūras pētniecībā. Piemēram, mēs uh, pētām mikroplastiku un uh, tās iespējamo kaitējumu ne tikai jūru veselībai, bet arī cilvēku veselībai. Es zinu, ka mans kolēģis eh, Karlos pēc eh, kāda brīža pastāstīs par to vairāk. Nesam uh, savas ambīcijas attiecinājuši tikai uz Eiropu. Galu galā mums ir visā pasaulē jāuzņemas par tiem atbildība. Es ar prieku varu paziņot, ka esam publicējuši pirmo progresa ziņojumu par to, ko Eiropa ir paveikusi, lai uzlabotu starptautisko okeānu pārvaldību. Uh, Šajā ziņojumā ir eh, ņemti vērā mūsu sasniegumi, pieņemot eh, stratēģiju par labāku, integrētāku okeānu pārvaldību. Tas tika darīts 2016. gada novembrī. Šajā darba kārtībā ir 50 pasākumi, kas aicina arī uz starptautisku sadarbību. Šī darba kārtība ir um, iedibinājusi Eiropas um, reputāciju, tā ir uzticams partneris, un tāpat arī Eiropa nodrošina palīdzību un tehnisko atbalstu, lai nodrošinātu ilgspējīgus ekonom... Mm, okeānus un ekonomisku izaugsmi. Esam uh, nozīmējuši vairāk nekā 600 miljonus eiro ilgspējīgai zivsaimniecībai un akvakultūrai. Šeit mēs varam nodrošināt arī tīrāku jūras transportu, nodrošināt labāku ostu infrastruktūru un jūras drošību mūsu partnervalstīs. Esam palīdzējuši arī lielākajām zilsaimniecības valstīm kontrolēt savas sistēmas, lai vērstos pret nelegālu zvejniecību un lai darbotos daudz efektīvāk, izmantojot Eiropas dzelteno un sarkano karšu sistēmu. Esam izveidojuši arī atklātas partnerības ar tādiem lieliem spēlētājiem kā Ķīna un Kanāda. Esam arī pieņēmuši jaunu arktiskās zvejas nolīgumu, lai vērstos pret uh, Eh, nelo, ne, nelikumīgu eh, zvejniecību centrālajā Arktiskajā okeānā. Mēs veicinam arī ilgspējīgu zvejniecību ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī piekrastes valstīs. Šeit mēs izmantojam zilās ekonomikas finansēšanas principus, un mēs nodrošinam ilgspējīgu finansējumu okeānu um, ekonomikā. Dāmas un kungi, pirms 2019. gada Eiropas vēlēšanām esmu vairāk nekā iepriekš pārliecināts, ka mums ir jāstāsta pilsoņiem, ko Eiropa dara viņu labā, ko Eiropa dara viņu kopienu, viņu ģimeņu labā, ko tā dara nākotnes labā. Un okeāni ir ļoti laba vieta, kur sākt. Galu galā priekšādētājs Junkers bieži vien saka, ka mēs vēlamies darīt daudz svarīgajās lietās, un kas gan varētu būt svarīgāks un lielāks par okeānu. Tāpēc mums vajadzētu stāstīt par to, ko dara Eiropa jūras attīrīšanā un piekrastes uzlabošanā gan Eiropā, gan arī ārvalstīs. Tas tiek darīts mūsu zilās planētas, mūsu zilās nākotnes labā. Paldies! Thank you very much, Kaminu. Liels paldies! Eh, tagad mums bija mūsu eh, otrs eh, viesuzņēmējs, bet tagad jūs labi zināt, ka Eiropas Savienībā ir trīs galvenās institūcijas, arī padome un ehm, komisija, un Rumānija ir pašlaik prezidējošā valsts, un Adriāna Pecu ir no Rumānijas. Viņa ir valsts sekretāre ūdeņu un mežu ministrijā Rumānijā. Un Adriana runās rumāņu valodā, tā kā lūdzu sagatavojiet savas austiņas. Thank you, Jessine. Paldies, Kezīna. Cienējamie komisāri, cienējamie viesi, dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai par eh, šī uh, šīs augst līmeņa konferences organizēšanu, jo tā ir ļoti svarīga, ņemot vērā kontekstu eh, un tos eh, pūliņus, kādus Eiropas Savienība veltīja eh, vides sakārtošanai jūrās un okeānos. Jūras un okeāni var nodrošināt ilgspējīgu attīstību visām tām sabiedrībām, kas no tiem ir atkarīgi. Uh, Gal galā jūras un okeāni ir būtiska vispasaules ekosistēmas daļa. Uh, tie dod mums enerģiju, pārtiku, resursus, kas cilvēcei tik ļoti nepieciešami. Un šī iemesla dēļ okeāna un jūras var palīdzēt mazināt eh, nabadzību, radot daudzas ilgspējīgas darba vietas. Tāpat laikā tās ir galvenie klimata regulētāji globālā līmenī. Ja mēs vēlamies labāku nākotni, mums ir jāsaprot ilgspējīgu jūru koncepcija, bet pirms mēs esam to izdarījuši līdz galam, mums ir jāaptūr okeānu un jūru degradēšana. Mums ir jāpadara jūru un okeānu saglabāšana par galveno mūsu politikas daļu. Rumānija uzskata, ka aizsardzības pasākums šai sakarā ir ļoti svarīgi. Mums, piemēram, Melnā jūra nav tikai dabas resursu teritorija, tā ir ārkārtīgi vērtīga ekosistēma. Tā ir ierobežota savienojamība ar pasaules okeānu, un līdz ar to tā izjūt lielāku spiedienu no cilvēku darbības, jo 200 miljonu cilvēku dzīvo Melnās jūras krastos. Mēs vēlamies koncentrēties uz piesārņojumu mazināšanu un veicināt ilgspējīgu zvejniecību ar mērķi saglabāt jūras ekosistēmu, tā lai tā nodrošinātu ilgspējīgu attīstību piekrastes zonā. Taču Jūru nav iespējams aizsargāt bez reģionālas pieejas, kas eh, balstītos uz sabied, sadarbību. Melnās jūras konvencijas pret piesārņojumu ietvaros. Eh, Rumānija arī ir pievienojusies šai konvencijai. Eh, un es gribētu teikt, ka jūras atkritumi ir viena no uh, lielākajām problēmām, tad, kad mēs sākam runāt par jūras eh, vidas aizsardzību. Plastmasa un mikroplastmasa ir viens no lielākajiem apdraudējumiem eh, jūrām. Un eh, plastmasa jūras ūdenī atrodas tādēļ, ka gan jūras atkritumi, gan sauszemes atkritumi tiek ļoti slikti pārvaldīti globālā līmenī. Tas ir pārobežu jautājums, un pie jūras reģioniem ir um, savas problēmas un savi apstākļi. Mums ir jāsaskaņo pūliņi starptautiskā uh, līmenī un reģionālā līmenī. Un reģionālo jūru konvencija spēlē ļoti svarīgu lomu, lai koordinētu dažādās uh, stratēģijas okeāniem un jūrām. Iepriekš minētā Melnās jūras konvencija paredz stratēģiju, kas eh, cīnās eh, pret jūras piesārņošanu, un sešas valstis, kas ir parakstījuši šo konvenciju, dara visu, lai varētu uh, cīnīties pret šo piesārņojumu. Plastmasas uh, izmantošana ir ļoti svarīga aprits ekonomikā. Un ļoti uh, svarīgi ir arī saskaņot visu šīs schēmas un sistēmas var plasmas atkritumu savākšanu un pārstrādi. Uh, plasmasa plasmas atkritumus vairs nevarēs uzglabāt un, eh, un pārs, tos būs jāpārstrādā, nevis vienkārši jāsadedzina. Mums ir jāapvieno pūliņi, lai novērstu atkritumu radīšanu un, attiecīgi, jāuzlabo atkritumu pārvaldību. Mēs atbalstām eh, partnerību veidošanu šajā nozarē un uh, Mums ir arī jāskatās uz ražošanu un ilgspējīgu patēriņu starptautiskā jomā. Ņemot vērā šīs problēmas apjoms, proti plasmas piesārņojumu, šis jautājums e, būs neformālās vides padomas darba kārtībā mājā Bukarestē 20. un 21. mājā. Un starptautiskajā un reģionālā līmenī ir svarīgi plānot un uh, realizēt dažādas aktivitātes eh, gan piekrastēs, gan citviet, eh, bet svarīgi ir organizēt arī sabiedrības informēšanas kampaņas. Ir arī jāraugās, kādas sekas rada klimata pārmaiņas. Eh, jūra un okeāna līmenis var paaugstināties, un tas var ievērojami ietekmēt eh, klimatu un īpaši piekrastes reģionus. Rumāna ir izstrādājusi arī eh, ģenerālu plānu tam, kā pārvaldīt eh, jūras vidi, lai apturētu krasta līnijas eroziju, aizsargātu mājokļus un citus aktīvus, kas atrodas jūras krastā. Eh, Rumānija lielākā valsts Donavas basēnā un kā tāda dod savu ieguldījumu uh, Donavas uh, plāna aktualizēšanā, kas ietver uh, ūdens kvalitātes uzlabošanu. Piesārņojums ar eh, barības vielām arī ir viena no lielākajām problēmām, ar kurām jāskar, jāsaskarās, eh, piemēram, Donavas basēna apsaimniekošanā. Un eh, šis pats piesārņojums apdraud arī Melno jūru. Rumānija atbalsta reģionālo sadarbību un ir gatava dot savu pienesumu Eiropas Savienības pūliņos optimizēt jūras vīdas sakārtošanu balstoties uz uh, satvaru uh, direktīvu par jūras vidi. Mēs atbalstām integrētu pieeju visām šīm politikām, ņemot vērā jūru ekosistēmu. Un šāda pieeja ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai nodrošinātu ekonomisko un sociālo politiku, kas ir ilgtspējīga un spēja atbalstīt cilvēkus un palīdzēt viņiem pielāgoties uh, izmaiņām, kā arī saglabāt jūras bioloģisko daudzveidību. Eh, esmu pārliecināta, ka šī konference arī veicinās virzību uz priekšu, lai mēs varētu sasniegt mūsu mērķus, panākot ilgtspējīgāku jūras resursu izmantošanu. Paldies! Jēziņ! Thank you very much, Ariana. I... Paldies! Jā, es domāju, ka šī te eh, Rumānijas eh, ceļu kārta izklausās ļoti efektīvi un pilnīgi, bet nākošais runātājs ir Karlos Moidas. Viņš atbild par zinātni, eh, pētniecību un inovāciju. Mēs jau dzirdējām par 500 miljoniem eiro, kas ir novirzīti uh, uz um, pētniecības projektiem, bet, nu, droši vien, ka tam vajadzētu būt vēl vairāk, bet jūs varēsiet par to pastāstīt uh, precīzāk. Dargie draugi, cienījamie kolēģi, man bijusi kolēģi Maita Manāki, jā, starp citu, es kādreiz tieši tur tajā uh, vietā sēdēju. Uh, tā kā es jūtu okeānu sēžot savā kabinetā katru dienu. Uh, Jā, es raugos eh, uz auditoriju, uz jauniešiem. Un jūsu paudze, jaunā paudze, ir ļoti laimīga, jo jūs esat tā paudze, kas pieredzēs eh, apbrīnojumu attīstību zinātnē, eh, jūs redzēsiet, ka varēs ārstēt slimības, kuras šobrīd netiek ārstētas. Uh, Jūs pavisam savādāk raudzīsieties uz datoriem nekā šodien, bet jums būs arī daudz izaicinājumu. Un viens no tiem ir izaicinājums, ar ko, apspr, ko par ko runājam šodien. Tad, kad es domāju, ka man ar jums jārunā, un domāju, ka piecus gadus esot komisārs, esmu devies eh, daudzos komandējumos un ticies ar ministriem un tā tālāk. Eh, es domāju, vai tie ir tie svarīgie cilvēki, ko es atceros, vai tādi cilvēki kā jūs? Nē, tādi kā jūs vienkāršie cilvēki. Un viens no cilvēkiem, kas man iedvesmoja, ir eh, jaunietis. Uh, eh, Vojenslāts ir viens no tādiem uh, maniem iedvesmotājiem. Viņš ir Nīderlandietis. Tad, kad viņam bija 16 gadu, viņš devās uh, ceļojumā uz vidusjūras piekrasti un redzēja ļoti daudz plasmas atkritumu, un eh, viņš bija eh, šausmās un teica, ka viņam kaut kas tajā sakarā būtu jādara. Un tāda ir atšķirība starp jūsu paudzi un manējo, ka jūsu paudze vienkārši dara. Jūsu paudze jūt, ka jūsu loma kā paudzei ir nevis vienkārši uh, doties universitātes, tam dabūt darbu, bet gan mainīt lietas. Un uh, eh, Bojana Latviča stāsts ir tāds, ka jauns puisis, 16 gadus vecs, uh, dodas uh, uz okeāna krastu vai jūras krastu un saprot, ka viņa mērķis ir tīrīt šo jūras krastu. Nu, tā tad ir nepieciešams kaut kādā veidā panākt, lai tā plasmasa no okeāna nāktu pie mums, nevis lai mēs ietu, ņemtu to plasmasu, mēģinātu viņu dabūt pie sevis. Respektīvi, ir, e, ir svarīgi izdarīt kaut ko praktiski tādu, par ko e, inženieri ir sprieduši ļoti ilgi, bet faktiski viņi nespēja raudzīties ārpus rāmjiem. Protams, ka zināt, ka um, par viņa um, izgudrojumu daudz ir skeptiski, bet svarīgi ir, lūk, šis te mēģinājums un šī te misija vispār cīnīties ar šo problēmu. Un padarot to par savu misiju, viņš faktiski ir panācis to, ka visi par to runā. Un tad, kad jūs uh, varbūt atskatāties kādus 15 gadus atpakaļ, uh, Eh, par, nu, domājat par klimatu pārmaiņām, saprotat, ka problēmai ir divi aspekti. Un šobrīd, kad mēs skatāmies uz plastmasu okeānos, mēs iespējams eh, izturamies līdzīgi kā pirms 15 gadiem. Padomājiet, ka mēs 8 miljonus tonu plastmasu katru katru gadu uh, eh, salāžam okeānā, bet mūsu vecvecāki nāk no laika, kad plastmasas nebija vispār. Tā tad faktiski viena paudzes eh, cilvēku uh, vairs neatceras plastmasu kā tādu, uh, savukārt nākamā starppaudze 8 miljonus tonu katru gadu um, nokrimtē okeānā vai ar ko piesārņo okeānu. Nu tā tad Iedomājieties, kā mēs stāvētu okeāna krastā un katrs vesels piecas maisiņus eh, pilnus ar plasmas atkritumiem iemestu okeānā. Nu, lūk, eh, šis te mans draugs, eh, Nīderlandiešu puisis, Vienkārši ir līdz mums savādāk palūkoties to visu, un reizēm arī runājot ar saviem bērniem, mēs tam pieskaramies. Arī parlamentā mēs runājam, kā aizsargāt cilvēku datus. Man bērni tam nav pievērsuši nekādu uzmanību, bet reiz kādu dienu viņi atnāk mājās un saka, jūs zinat, ir tas puisis no YouTube, kas saka, kā Eiropas Savienība apturēs internetu. Un tieši tādēļ, ka viņi komunicē ar šo uh, cilvēku YouTube savādāk nekā viņi komunicē ar mani, nu tad jaunā paudze vienkārši uh, savu vēstījumu spēj nodot uh, precīzāk, tālāk, jo komunicēs savādāk ar savu paudzi. Un tāpēc varbūt darīsim eh, šīs lietas eh, Eiropas Savienības līmenī, un mēs eh, tāpēc radījām šo misiju ideju. Un viena no tām ir par okeāniem. Bet tas nav kaut kas tāds, ka mēs varam vienkārši teikt, nu mēs piešķirsim kaut kādu naudu okeāniem. Bet nē, ir jādara kaut kas konkrēts, ir jāliek uh, kaut kāds noteikts cipars, kas ir jāsaista ar kaut kādu konkrētu pasākumiem. Un, kā man kolēģi Karmen teica, svarīgi ir nodot vēstījumu, svarīgi ir saziņa, mums ir jāsazinās ar jums un jūsu pauze, un mums ir nepieciešama jūsu palīdzība, lai mainītu veidu, kā mēs komunicējam. Un mēs gal galā tuvojamies ļoti svarīgam laika posmam Eiropas vēlēšanām un Eiropas eh, vēlēšanas notiks laikā, kad pasaule ļoti mainīsies. Kad es eh, šeit ierados 2014. gadā, šī pasaule bija pilnīgi savādāka. Eh, mums bija ļaudis, kas teica, šobrīd mums ir cilvēki, kas runā par to, ka ekspertiem nav nekādas nozīmes, ka uh, mēs cīnāmies ar viltu ziņām tā tālāk. 14. gadā nekā tāda nebija. Tādēļ daudz kas ir atkarīgs no tā, ko jūs pasakāt politiķiem, ko jūs vēlties savai paudzei. Un es uh, redzu, ka jūs to, ka jūs to darat katru piekdienu, esot savā ofisā, jūs uh, sakāt politiķiem, kas ir svarīgi. Uh, ka nav svarīgi viņi paši, bet gan tas, ko viņi ir gatavi darīt. Kad jūs tīrīsiet okeāns, kas notiks, kas to darīs, kāda tehnoloģija tiks izmantot, jo gal galā, mīļie draugi, mēs esam atkarīgi no okeāniem vairāk nekā mums šķiet. Un es beigšu ar Silvijas Erlas vārdiem. Viņa teica, ka mēs cilvēki esam jūras radījumi. Uh, Mēs jau varbūt nedzīvojam tieši okeānā, bet mēs esam atkarīgi no okeāna tikpat lielā mērā kā tad, ja mēs tur dzīvotu. Un tieši to es gribēju jums teikt. Jūs varat rēķināties ar mums. Um, un svarīgākais ir kaut ko darīt nākamajā uh, politiskajā ciklā, kā mēs esam cenšies to darīt šajā ciklā. Un Karmeno uh, Vēla tiešām ir bijis uh, ļoti aktīvs, un arī Mēsner, Mēsneras kundze ir tiešām vēstnieki, um, sūtņi šai misijai. Tā kā liels paldies un paldies par uh, veltīto laiku. Thank you very much, Liels paldies, komisāra kungs. Jā, jūtam, cik ļoti kaislīgi esat noskaņots attiecībā uz jūrām un okeāniem, varbūt tas tādēļ, ka nāk no Portugāles. Nu, pavisam īsti par dzimumu līdzsvaru jūs minējāt Bojanu Slavu, es tad gribētu minēt Čela Hanču. Viņa ir dāma, uh, arhitektūras studente no Āhenes, es viņu minēju savā runā, varbūt nepazīstiet. Viņa atrada vēl vienu veidu, kā varbūt atbrīvoties no problēmām ar plastmas. Viņa ir arh arhitekta, kam patīk niršana, Un viņa saprata, ka arī jūrā ir ļoti daudz plasmas, viņai tas nepatika, viņa gribēja ko mainīt, un tādēļ viņa ir izstrādājusi kā arhitekte platformu, šādu ku, uh, um, tiltu kopā ar inženieriem no universitātes, un viņa ideja bija tāda, ka mikroplastika ir viegla, tā peld pa virsu, un uh, viļņu dēļ reizēm tā grimst. Te nevajadzētu nogrimt, te vajadzētu būt uz tātad ūdens virsmas, un ja ūdeni kaut kā nomierina, padara rāmu ar tilta palīdzību, tad varbūt šo mikroplasmas varēs izņemt. Nu, daudz sološa ideja. Manuprāt, ir ļoti daudz šādu jauniešu, Bojan Hanč, Marčela Slav, un tas, es domāju, nākotnē ir ļoti daudz sološi visai sabiedrībai kopumā. Protams, ka arī komisija un parlaments ir svarīgi, bet sabiedrība, es domāju, to novērtēs. Un, nu, vārds Čeneviev Pon, viņa ir Žak Delora uh, institūta direktore no Briseles biroja, viņa ir pirmā pārstāve, kas pārstāv plašāku sabiedrību. Lūdzu, tagad vārds jums, Ženeviev. Paldies, Gazīna. Paldies, Karmenu. Paldies par jauko ielūgumu šodien jūs uzrunāt. Labdien visiem! Dāmas un kungi! Gribētu uzrunāt īpaši arī jauniešus kuri tiešām ļoti labi šeit pārstāvēt. Man ir liels prieks un gods uzstāties šajā konferencē, un um, šis ir tiešām īstais brīdis šodien mums visiem sanākt kopā. Ir pagājušas tikai dažas dienas, kopš pusotras miljonus jauniešu devās visā pasaulē ielās, aicinot kaut ko darīt klimata pārmaiņu jomā. Un jā, mums tiešām ir jārīkojas. Pietiek runāt, pietiek vienoties. Um, tas mums, tas viss ir pietiekamā apjomā, lai gadu desmitiem mēs būtu aizņemti. Okeāni ir pasaules un klimata um, veselība, tas ir visas dzīves avots, uz mūsu planētas, un uh, tas mums ļauj elpot. Miljardiem cilvēku katru dienu paļaujas uz okeāniem, lai iztiktu. Aizsardzība, to aizsardzība nav izvēles jautājums, tas ir uh, izdzīvošanas jautājums. Ja okeāni ir atbildīgi par planētas veselību, tad uh, jāsaka, Dienvidu okeāns ir tā sirds šis uh, ļoti spēcīgais uh, aptvariem pilnais okeāns ap Antarktīdu nodrošina uzturvielas uh, visā ūdeņos visā pasaulē un jūras bioloģiskā daudzveidība, kas piegādā mums pārtiku, iedvesmu un, un arī skābekli ir šeit. Cik sen vien sevi atceros, uh, ūdeņi mani pievilkuši bērnībā uzaugu uz jūras, pie jūras Tunisijā. Agrākās manas bērnības atmiņas ir uh, kopā ar ģimeni pavadot brīvo laiku pie ūdeņiem. Kopš tā laika esmu snorkelējusi un nirusi daudz viet pasaulē, mani gan uh, tiešām um, ir pārņēmis un iedvesmo okeāna skaistums, bet tajā pašā laikā ļoti bieži uztrauc mani situācijas pasliktināšanās gan manā izcelsmes valstī, kur uh, iet bojā jūras bruņurupuči, jo tie uzturā patērē plastmasu, vai arī korālu, koraļu um, tātad, uh, audzes, kur bioloģiskā daudzveidība ļoti ātri pasliktinās. Uh, Un vadot WWF Eiropas o, biroju, es izlēmu rīkoties. Pavisam nesen mani uzaicināja pievienoties augsta līmeņa um, spēku grupai, kas atbalstītu Dienvidu okeāna aizsardzību, un es nevilcinājos. Antarktika 2020 esam ļoti dažāda astoņu cilvēku um, grupa no visas pasaules, kas ir apņēmušies aizsargāt Dienvidu okeānu un ūdeņus ap Antarktīdu. Šī ir ļoti, ļoti bagāta vide. Pingvīni, roņi, vaļi dzīvo ekosistēmā, kas ir uh, balstīta uz pavisam neliela, bet ļoti bagātīga uztura avota. Un um, milzīgs daudz tūkstošiem zinātnieku to novērtē. 1959. gadā augstā uh, Uh, kara laikā valsts vienojās Antarktīdu atstāt maliņā, lai tur valdītu miers un zinātne. Tas bija drosmīgs solis, un šis solis uh, tikai norāda, ka ledainais kontinents un tā ūdens ir svarīgāk nekā politika. Un tādēļ Antarktika 2020 uh, pagājušajā gadā tika izveidots, īpaši izcelts arī Parīzes miera formā, kā viens no desmit projektiem, kas šogad tiks atbalstīti. Un tieši tādēļ um, Antarktīdas uh, dzīvo resursu aizsardzības komisijas 25 biedri ir lēmuši aizsargāt Dienvidu okeānu. Eiropas Savienība ir viens no šiem biedriem. Un visi pierādījumi rāda, ka uh, vislabāk Dienvidu okeānu aizsargāt ir uh, īstenojot uh, liela apmēra jūras aizsargāto zonu radīšanu un um, Dienvidu okeāna aizsardzība ir tas, uz ko aicina arī jaunieši. Eiropas Savienība ir piedāvājuši divas uh, liela mēroga aizsarg aizsargāta zonas Dienvidu okeānā - Antarktīdas austrumu daļa un Vedeli jūra. Austrum Antarktīda ir gandrīz uh, viens miljons kvadrātkilometru mm, plaša teritorija, ko Francija pirmoreiz definēja 2011. gadā, bet, nu, ir nedrīkstam vairs gaidīt Protams, ka Dienvidu okeānu aizsargāt būs uh, grūti, un tas nav tādēļ, ka trūktu naudas vai tehnoloģiju vai zināšanas. Ģeopolitika un nacionālās intereses saduļķošos gandrīz uh, kristāli skaidros ūdeņus, uh, neļauj citiem rīkoties. Mēs vienkārši nerīkojamies. Ko tad mēs īsti gaidām? 2015. gadā Baraks Obama parādīja, ka Dienvidu okeānu aizsardzība ir tiešām sarežģīta, bet jā, to tomēr varam paveikt. Baraks Obama ar savu kolēģi. Uh, Uh, kas ir Ķīnas vadītājs savulaik Xi Jinping. Viņi kopīgi runāja uh, par uh, Rosa jūras aizsargātās zonas izveidi Dienvidu okeānā. Nākamajā gadā ar Krievijas atbalstu tika panākt vienošanās un tika izveidota lielākā jūras aizsargātā zona pasaulē. Šogad Eiropas Savienībai un Francijai ir jārīkojas ir jānosaka par prioritāti šīs planētas izdzīvošana. Karmen Vella, Federika Mogherīnī un Donalds Tasks ir apņēmušies, ka Eiropas Savienība aizsargās arī Dienvidu okeānu. Ksī Žimpingu ieradīsies Eiropā, vispirms viņš ieradīsies Monako, pēc tam dosies uz Parīzi un varbūt pēc tam ieradīsies arī Briselē. Tas, ko gribu jums teikt šodien, pārstāvot Antarktika 2020 grupu, ziņa no jauniešiem, kas ir klātesoši arī šajā zālē, ir sekojuši. Rīkosimies klimata jomā, rīkosimies saistībā ar bioloģiskās daudzveidības zudumu. Un tādēļ jāaizsargā Dienvidu okeāns. Paldies! Thank you very much, Genevieve. Liels paldies, Genevieva! Es domāju, ka mēs visi darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai aizsargātu Dienvidu okeānu. Un, nu, dāmas un kungi, okeānu draugi un aizstāvji, uh, programmā ir noteikts, ka uzstāsies Daniela Fernandes. Viņai bija problēmas ar vīzu, viņa nevarēja šodien ierasties, reizēm tā gadās. Un tādēļ ir divi citi jauniešu pārstāvji, kas viņa aizstās. Nelevan Hoivēgen, ANO jauniešu delegāti debatē uh, Nīderlandiešu valodā, flāmu valodā jauniešu padomas Beļģijā pārstāve, un viņa da, uzstāsies kopā ar Sebastaņu Vilmārtu, kas savukārt pārstāv franciski runājušos jauniešu padomu Beļģijā. Nele, jums vārds vispirms lūdzu. Dargie delegāti, komisāri, visu pauģu pārstāvji. Liels paldies, ka dodat iespēju mums uztaukties, um, mums šodien uzstāties. Mēs pārstāvam Beļģijas jauniešu padomus, bet esam ieradušies, lai ļautu sadzirdēt ļoti būtisku jautājumu jauniešu prātu. Fiziskā vide, mājas un nākotne. Nākamā nedēļa vairāk nekā miljons no mums jau pagājušajā nedēļā vairāk nekā miljons jauniešu devās ielās, lai visus aicinātu spērt soļus klimata pārmaiņu jomā. Te mēs nerunājam par bērniem vai nākamo paudzi. Te mēs runājam par mums, mūsu nākotni, veselība un cilvēces labklājība ir tiešā veidā saistīta ar vides esošo situāciju. Globālā sasilšana ir uzsildījusi okeānu ūdeņus, kas atbilst vienai atombumbas sprādzienam katru sekundi pēdējo simts gadu laikā. Jūras dzīv, dzīvība jūrā mirst, un ja neat, pat ja mēs apturēsim emisijas tagad Arktikā, līdz gadsimta beigām valdīs par pieciem grādiem augstāka temperatūra. Mēs vairs nevaram apturēt klimata pārmaiņas. Mums jācīnās par tādu līmeņu saglabāšanu, kur cilvēcei būtu iespēja izdzīvot. Līdz 2100. gadam vairāk nekā puse mūsu okeānu būs citā krāsā nekā šodien. Iedomāsimies satelīta attēlu mūsu uh, Uh, zilajai planētai un to vairs neatpazīstot. Nemainīsies jau tikai krāsa. Korāļu rifi, kas uh, uh, ir 25% visas uh, jūras dzīves, ir uh, tātad tikai 1% apmērā no visas teritorijas, bet IPPC norāda, ka neskatoties to, ka ja pats tiktu ierobežota pasa, uh, tātad klimata uh, Uh, sasilšana par pusotru uh, grādu, mēs zaudēsim 90% visu korēļu rīfu. Tajā pašā laikā OECD valstīs zivsniecības, zvejniecības subsīdijas vēl aizvien ir ievērojamas, un Eiropas Savienība vēl aizvien nāk klajā ar likumdošanu, kas uh, pilnībā neatspoguļo Eiropas Savienības pilsoņu iniciatīvas, piemēram, tiesības uz ūdeni vai pilnīgs uh, aizliegums glifos, glifosofātiem. Uh, Reālā, ar šādu realitāti, kā varam nerīkoties, Eiropa ir veikusi veselu virkni iniciatīvu, bet tas mūs neizglābs, nu, katastrofas, kas gaidāma, zinām, ka jūs runāsiet par zilo ekonomiku, saprotam, ka šis jaunais termins tam jābūt kam vairāk nekā tikai sauklim. Tā ir jābūt būtiskajām pārmaiņām praksē, kas uh, pilnībā mainītu un to, kā rīkojamies attiecībā uz okeāniem. Nedrīkstam veikt pasākums, kas kaitē videi, gribam, lai jūs visi apņemtos un īstenot šos mērķus. Okeāni ir jaunā Eldorado. Redzam, ka tas ir enerģijas, transporta, minerāla resursu, pārtikas un uh, atpūtas iespēju avots. Tomēr uh, dzīvojam uz planētas kopā ar citiem iedzīvotājiem un esam visi viens no otra atkarīgi un to nekad nedrīkstam aizmirst. Okeānu ekosistēma aizsardzība ir viens no spēcīgākiem veidiem, kā cīnīties ar klimata pārmaiņu kaitīgo ietekmi un nodrošināt dzīvotspējīgas ekosistēmas attīstību un uh, izdzīvošanu, kas nāk par labu videi dzīvniekiem, cilvēkiem un sabiedrībai kopumā. Tādēļ būsim nopietni aicinām jūs Eiropas Savienībā nāk klajā ar normām zvejsaimniecības sektorā, kas būtu krietni ambiciozāks, kā arī plasmas stratēģija un jūras uh, aizsardzības zonu izveidi. Thank <laughs> you. But this and global. Bet globālo okeānu pārvaldība eh, ar to vien nepietiks. Cīņa pret klimata pārmaiņām ir cīņa pret uh, badu, nabadzību, veselības aprūpas trūkumu un nevienlīdzību. Mēs gribam, lai jūs rīkojaties struktūrēti, mēs gribam, lai jūs pārmainat šo sistēmu atbilstoši fiziskajai šīs planētas realitātei un atbilstoši cilvēku reālajām vajadzībām. Te mēs nerunājam tikai par okeānu tīrīšanu. Nedrīkst tos piesārņot. Visi zinām, kāda ir situācija, visi zinām, kāda ir risinājuma. Tomēr šķiet, ka jūs um, izvēl, esat izvēlējušies uh, darīt ko citu. Um, reizēm problēmas šķiet nepārvaramas, bet ir daži pasākumi, par kuriem gan es gribētu jums atgādināt. Ir jārunā par naudu. Pēdējais brīdis runāt par to, ka uh, Uh, tiktu ieviesta fiskālā taisnīga situācija un nodokļu vides jomā, un tas nedrīkst palikt tikai uz papīra, tas ir jāizno darbos. Eiropas Savienības fiskālajiem ieņēmumiem ir jāpieaug, izveidojot kaut kādu veidu oglekļa nodokli. Nākamajai Eiropas komisijai ir jācīnās pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tā ir jābūt prioritātei, ir jāpieņem pasākumi, kas no iz, iz, izvairītos no fiskālā dempinga. Sociālie apsvērumi tiem ir jābūt šādu iniciatīvu pamatā. Eiropas Savienībai un visām tās dalību valstīm ir jā, jāpieņem jauna izpratne par sabiedrisko finansējumu. Uh, novirzot finansējumu, paturot prātā ilgspējīgas attīstības mērķus, ir jāinvestē tur, kur tas radīs pārmaiņas. Bet te mēs runājam ne tikai par uh, publisko finansējumu un subsīdijām. Ir jābūt jaunai izpratnē par tirzniecību. Tas nāktu par labu gan iedzīvotājiem, gan videi ir jāpāriet no nesamērīga mm, naudas uzkrājumiem un neveselīgu dzīves standartu īstenošanas. Piemēram, varētu pieņemt cilvē, cilvēces attīstības indeksu kā galveno tātad izaugsmas rādītāju, neskatoties tikai uz IKP pieaugumu. Eiropas Savienība ir jā, jā jāīsteno Pasaules tirzniecības organizācijas noteikumi ar mēģi stiprināt arī pievēršanos vides problēmām un bažām. Zinām, ka ASV ir spērusi zināms nelielus soļus, ir arī piedāvājumi paaugstināt Eiropas saimnības budžetu un ar klimatu saistītos izdevumus par 25%, ir skaidrs, ka ar to nepietiek. Ja atlikušais budžets kancelē um, CO2 emijas, emisiju samazināšanas mērķus, tad Eiropas Savienībai jānāk klajā ar citiem priekšlikumiem. Jaunieši ielās devušies jau nedēļām ga, uh, ilgi, tādēļ mums ir jāmaina sistēma, ne tikai saistībā ar klimatu pārmaiņām. Uh, gribam runāt ne tikai par ekonomiku, gribam, lai jūs visi runātu par starp paudžu tiesi, vienlīdzību un līdztiesību un uh, līdztiesība tik nodrošināta visos līmeņos - zinātnes, atzinumi, tehniski risinājumi un kritiskā masa. Visi šie priekšnosacījumi ir sasniegti. Nākamais solis ir politiskā drosme. Šis ir īstais brīdis pie tā ķerties un rīkoties. Sabiedriskā doma atbalsta šo virzību, un uz kārts ir likta mūsu nākotne. Mūsu signāls ir ļoti skaidrs. Jums ir iespēja izvēlēties, kurā vēstures priekškara pusē jūs vēlties būt. Mēs vēršamies pie jums, aicinām mūs strādāt kopā, aizsargāt mūsu nākotņu, mūsu paudzes un nākamo paudžu nākotni. Esiet lūdzu daļa no šīm pārmaiņām. Paldies! Well, Neil and Sebastian, I think everybody listened very carefully. Lielas paldies, eh, Sebastian. Šķiet, ka visi ļoti uzmanīgi jūsos klausījāt, klausījās. Tas bija patiešām aizkustinoši. Mēs eh, klausāmies jūsos un, protams, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Ir grūti um, būt politikā pa, pa īstam. Līdz ar to atklāšanas ceremonija ir beigusies, tagad ir paredzēta kopīga fotografēšanās. Mēs visi šeit no prezidija galda nokāpsim lejā, pagriezīsimies ar muguru pret eh, zālē sēdošajiem, tad visi piecelsies kājās, kas ir zālē, un mēs kopā nofotografēsimies. Bet eh, vispirms es eh, paziņošu par izmaiņām nākamajā panelī. Alēns Kadeks, kuram vajadzēja vadīt šo paneli, Zivsainiecības komitejas priekšādētājs, diemžēl nevarēs ierasties, tāpēc uh, Um, ka viņam lidojums aizkavējās, tāpēc uh, Daniela Mato vadīs šo paneli. Un es gribētu aicināt visus uh, nākamā paneļa dalībniekus uh, pēc fotografēšanās nākt apsēsties šeit pie galda. Tātad, kā jūs paskaidrojam, mēs nokāpsim lejā, pagriezīsimies ar jums pret muguru, un tad kāds mūs visus kopā nofotografēs.